Okay, colleagues, um, we have reached... Tā, kolēģi, mēs esam sasnieguši ceturto punktu. Mēs gaidījām, līdz ieradīsies referents, un man ir liels prieks redzēt, ka Šogorkungs ir ieradies. Paldies, kolēģi, ka esat klāt. Uh, tie paši aktīvie deputāti, kas parasti ir ieradušies, paldies jums, esam atlikuši balsojumu par autortiesībām, um, bet uh, skatīsim tālāk. Darba kārtība un jūsu klātbūtne ir ļoti svarīga. Tad tagad skatīsim ceturto punktu, kas ir Eiropas Savienības pilsonības ziņojums par 2017. gadu um, pilsoņu tiesību stiprināšanu demokrātisku pārmaiņu savienībā. Referents ir Šogora kungs, un viņš prezentēja savu ziņojumu projektu um, 4. septembrī 118 grozījumi ir iesniegt šim atzinumam, un tagad mums ir iespēja to apspriest. Atgādināšu, ka Libe ir asociētā komiteja saskaņā ar 54. reglamentu pāntu, un mēs skatām jautājumus, kas ir saistīti ar drošības draudiem un Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzību ārzemēs, un arī uh, par, uh, runājam par uh, upuru uh, aizsardzību un arī par uh, lieciniekiem. Lūdzu, Šogor kungs, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, kā jau es uh, minēju, prezentējot uh, savu ziņojumu projektu. Uh, Uh, pilsonības jautājums skar vasaru virkni Eiropas Savienības likumu, un nebija viegli to visu iekļaut atzinumā, un tāpēc man ir prieks, ka ar ēnu referentu kolēģiem kopīgi esam sastādījuši šādu pilnvērtīgu tekstu. 118 teksti ir iesniegti, galvenokārt par uh, drošību uh, un uh, pilsoņu aizsardzību ārzemēs un atbalstu uh, uh, upuriem un lieciniekiem, bet uh, ir runāts arī par nediskrimināciju un līdztiesību visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, neskatoties uz to, vai viņi pieder kādai minoritātes grupai. Lielākā daļa grozījumu bija par šiem jautājumiem, īpaši atsaucoties uz uh, uh lingvistiskajām minoritātēm, kas dzīvo dažādās valstīs, arī bija runa par romiem, kas, kuri dzīvo satraucošā situācijā, par LGBT, par invalīdiem, uh, Un man šķiet, ka ir plaša vienošanās mūsu starpā par to, ka šādas grupas ir pelnījušas lielāku aizsardzību, ja vēlamies uh, uh, īstenot uh, nediskriminācijas un līdztiesības principus, kas ir garantēti līgumā. Ir vienošanās arī par to, ka Eiropas Savienības pilsonības tiesības var tikt garantētas tikai striktā juridiskā ietvarā, kas garantē pamatiesības visā Eiropā. Un vēl viena joma kam pievērsās grozījuma iesniedzēji, bija Brexit un uh, pilsoņu tiesības, jo tas būs svarīgs aspekts uh, uh, pilsoņiem abās Lamanšu pusēs, jo viņi šobrīd ir ļoti satraukti. Un uh, bija arī vēl citas jomas, ko es neminēju. Gribu pateikties Andra referentiem par atbalstu, par kopējiem un individuāliem uh, grozījumiem, un esmu gatavs sadarboties strādājot pie kompromisiem. Paldies! Paldies, Šagor kungs, vai kāds no ēnu referentiem gribētu izteikties? Vaidenholzer kungs, lūdzu. Es tikai gribēju pateikties referentam, manuprāt, ļoti labā gaisotnē mēs strādājām un varējām tiešām apspriest visus šos jautājumus un atrast arī e, kompromisu iespējas, atrisinājām daudzus jautājumus un es domāju, ka turpāk arī varēsim tikpat veiksmīgi strādāt un atrisināt uh, domstarpības, un tas būs mūsu komitejas būtisks ieguldījums. Paldies, un uh, tagad goe ēnu referents Abiolas kundze, lūdzu. Paldies. Pirmkārt, es vēlos pateikties referentam par paveikto darbu, un tāpat arī gribētu norādīt uz dažiem jautājumiem, kas mums liekas svarīgi. Mēs saprotam, ka šis atzinums ir skatāms starp pārējiem pūliņiem, lai definētu un izveidot kopēju pilsonības jēdzienu Eiropas Savienības pilsoņiem. Tomēr mēs uzskatām, ka e, tas no tā nav lielas jēgas, kamēr pastāv nevienlīdzība Eiropas Savienības iekšienē. Tāpēc mēs nevaram runāt par eh, pilsonību Eiropas Savienībā, kamēr paliek tādas spēkā tādas lietas, kas stingrās taupības pasākumi, e, samazināt valsts pakalpojumi un nevienlīdzību piekļuvē šiem pakalpojumiem, tādiem kā izglītība, veselības aprūpa un citi. Tiem ir jātiek tiešā veidā saistītiem ar pilsonību, un šajā sakarā mēs esam iesnieguši vairākus grozījumus. Tāpat mūsu prāt ir nozīmīgi skaidri noraidīt to, ka drošības politikā nereti samazina pilsoņu tiesības. Tāpat mēs esam iesnieguši grozījumus aicināt atbloķēt direktīvu pret diskrimināciju, jo mēs uzskatām, ka pastāv ksenofobā diskriminācija, uh, un dažādi citi aizskārumi. Visbeidzot, mēs nevaram runāt par pilsoņu tiesībām, ignorējot to, ka ir liela sabiedrības daļa, cilvēki, kas dzīvo kas ar mums, kuriem nav piekļuvis pilsonībai un līdz ar to nav piekļuvis šīm tiesībām. Tiek lēsts, ka ir 11 miljoni apadrītu, apadrīt, apatrīdu vai imigrantu Eiropas Savienībā, kuriem nav pilsoņtiesību. Šajā sakarā mēs esam arī iesnieguši vairākas grozījumus. Mēs uzskatām, ka visiem mūsu valsts iedzīvotājiem ir jābūt pilsoņiem un jāvar izmantot attiecīgās tiesības. No manas puses tas ir viss, tie ir mūsu grozījumi, un es vēlos vēlreiz pateikties referentam. Lielas paldies. Šogor kungs, vai jūs gribat apkopot? Nē, tad to arī esam izskatījuši. Balsojums Libē būs 6. novembrī. Un tagad varam pāriet pie nākamā pārtraukuma. Mēs eh, zvanām Besaril kundzei, lai uzzinātu, vai viņa var ierasties pēc iespējas drīzāk, lai varam izskatīt nākamo darbkārtības punktu. Lūdzu, pagaidiet. Man ļoti žēl, es zinu, ka ir ceturtdienas rīts, un mēs vēlamies pēc iespējas ātrāk strādāt. Mēs uh, tiešām uzmācamies cilvēkiem, zvanam pat Vosa kungam un sakam, ka viņam arī drīz būtu jānāk. Tas notiek, ja nav balsojums, tad uh, uh jums ir spiestā kārtā šeit jābūt. Before, Mrs... Ja Vosa kungs ieradīsies pirms Bēserils kundzes, tad mēs apmainīsim darba kārtības punktus vietām. Nu, redzēsim, kurš ieradīsies pirmais. Tagad īsts pārtraukums, un es atvainojos. Paldies par pacietību. Are they? Yeah, that's Mr. Redding. Okay, colleagues, let's, um, let's move on. Labi, kolēģi, tad uh, turpināsim. Mums ir jāiet uz priekšu, jāskata darba kārtība ir ceturtdienas rīts, un mums ir jāizskata šie ziņojumi, un uh, referente ir ieradusies. Liels paldies par pacietību, kolēģi. Labi, tad tagad pārējām pie piektā punkta, kas ir. Uh, ieteikuma projekta izskatīšana par otro direktīvas priekšlikumu par uh, minimāliem noteikumiem par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirsniecības jomā, narkotisko vielu definīcija. Un uh, referente uh, runās par parlamentu pirmā lasījuma pozīciju uh, Eh, kas tika pieņēmta 2014. gada aprīlī pēc sarunām ar eh, um, padomi, tika panākt vienošanās no 8. jūnijā, Lība komiteja to apstiprināja, padomas pozīcija tika pieņemta 25. septembrī, un tā, tā pilnīgi ņem vērā parlamentu pozīciju, pēc tam, kad atbildīgie dienesti juridiski izvērtēja šo jautājumu abos, eh, abās institūcijās. Nākamajā plenārsēdē mums ir jābalso par šo jautājumu um, dokumentu. Esat gatava, Terēza? Es atvainojos, ka es jūs steidzināju. Es atvainojos priekšsādātāju, es biju Meksikas delegācijā, kas notiek uh, ēkas otrā galā. Man liekas, ka tas būs 11. Jā, es zinu, ka jums bija uh, tikšanās un uh, Vosa kungam ir plenārsēdē jābūt. Es saprotu, ka N referentu nav klāt bet mums ir jāiet uz priekšu, jo ir ceturtdienas rīst. Varbūt jūs varētu lūdzu sniegt savu prezentāciju. Labi, jā, es izskaidrošu to visiem. Paldies visiem, paldies priekšsēdētāji. Šis ieteikuma projekts otriem lasījumam par direktīvu attiecībā uz jaunām psihotropām vielām ir procedūra, kas būs neliels kopsavilkums tam ceļam, ko mēs esam līdz šim brīdim nogājuši. Uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Jaunās psihotropās vielas eh, rada lielu draudu veselībai pilsoņiem Eiropas Savienībā, it īpaši runa ir par jaunošiem. Katru gadu daudz jaunieši uh, Eh, lielākā daļa vīrieši mirst eh, psihotropo vielu pārdozēšanas dēļ. Eh, aģentūra Lisabonā ir kontaktējusi pagājušā gada laikā vairākus simtus jaunu psihotropu vielu, un šī tendence pieaug katru gadu pārdošanas apjoma pieaugums internetā šīm narkotikām un iespēju tos pagatavot eh, amatnieciskos apstākļos veicina jaunu psihotropo vielu parādīšanos un tirzniecību. 14. gadā ietvarlēmums nebija efektīvs, lai ierobežotu šo vielu izplatību, tāpēc komisija sagatavoja jaunus noteikumus un attiecīgi jaunu direktīvu, lai ņemtu vērā juridiskos izaicinājumus šajām jomā. Un sadarbībā ar Mihālu Boni mēs esam sagatavojuši un šo tekstu, un mums ir izdevies sagatavot jaunu tekstu, balstosies, kas būs paredzēts regulai un direktīvai. Mums ir bijuši kopš 14. gada dažādi prezidentūras pasākumi un trilogi, bet nevienā no tiem nesam izgūši panākumus. Pateicoties Maltas prezidentūrai, mums izdevās panākt vienošanos. Uh, Eh, par ziņojumu. Manā gadījumā tas attiec uz direktīvu, par ko es šobrīd runāju. Es uzskatu, ka tas eh, ir panākums stāsts mūsu institūcijai. Mūsu prasības lielā mērā tika ņemtas vērā. Nosaukšu trīs, par kurām mēs cīnājām. Eh, sākotnēji padoms nostāja bija ļoti tālu no mūsējās, bet beidzot mums izdevās panākt savu. Pirmais ir deleģētais akts E, izpildakta vietā. Lai komisija pieņemtu šādu diliģētu aktu vairāku prezidentūru laikā. Tas netika pieņemts, tagad mums tas ir izdevies un šobrīd padomu piekrīt. Otrā problēma bija otrā opcija, kas tika paredzēta starp institūciju nolīgumā par deleģētiem aktiem. Šeit ir runa par padomas priekšlikumu pieņemt deleģētos aktus, kas tiktu nodoti komisijai uz nenoteiktu laiku un bez iespējas pagarināt. Parlaments nebija ar mieru, un mēs Eh, eh, pieprasījām deleģētu aktu pagarināt uz identiskiem termiņiem, izņemot gadījumus, kad parlaments ir pret. Eh, tas nozīmē, ja nav izteikti iebildumi, tad šāda pagarināšana notiek automātiski. Līdz ar to mums par to nav jādomā. Un visbeidzot, trešais punkts ir tāds, ka mums izdevās panākt vienošanos par parlamenta priekšlikumu svītrot ceturto eh, paragrāfu no direktīvas. Šis paragrāfs nozīmēja to, ka ja komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieņemt deleģēto aktu, lai iekļautu psihotropās vielas. Uh, narkotika definīcijā, tad viena vai vairākas dalībvalstis var pieprasīt to komisijai bez dilģēta akta. Pēc konsultēšanās ar Maltas prezidentūru un juridiskajiem padomniekiem tika pieņemts mūsu priekšlikums svītrot šo paragrāfu. Tas mums bija svarīgi. Kopumā uzskatu, ka esam panākuši labu rezultātu, pateicoties Maltas prezidentūrai, un esam panākuši zinām līdzsvaru, tāpēc vēlos arī pateikties komisijai pār tās lomu šajā sanāksmēs. Strādājot pie šiem tekstiem, un it īpaši vēlos pateikties kolēģim Bonī. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 9. oktobrs, balsojums Lībē komitejā notiek 19. oktobrī. Paldies! Liels paldies, Terēza! Jūs tiešām visu labi izstāstījāt, un uh, Arī mums bija ļoti laba uzklausīšana pagājušajā nedēļā. Lielas paldies uh, par uh, darbu pie regulas un direktīvas. Bonīkungs grib izteikties. All... Pirmkārt, liels paldies, uh, Terēza, jo jūsu zināšanas no iepriekšējā sasaukuma un uh, pieredze cīnoties uh, par risinājumiem un jūsu apņēmība pēdējo divu gadu laikā bija viens no svarīgākajiem faktoriem, un pateicoties tam, uh, mēs šobrīd esam tikuši tik tālu, kur esam, ka uh, tagad esam raduši risinājumu. Es saprotu, mēs visi saprotam, ka ir ļoti daudz svarīgu aspektu Eiropiešiem dalību valstīm, bet es domāju, ka mums ir jāsaprot par uh, kādiem draudiem tad mēs runājam, runājot par uh, jaunajām psihoaktīvajām vienām un citām narkotikām. Jo tad, kad mēs runājam par narkotikām, tad uh, tas ir ļoti bīstami, bet uh, ārstiem, uh, terapeitiem, piemēram, ir vieglāk saprast un paredzēt kaut kādu ārstēšanu. Tad, kad mēs runājam par jaunajām psihoaktīvajām vielām, tad trūkst zināšana par to, kādu ietekmi tās atstāja uz mūsu veselību. Un uh, tad situācija var būt daudz dramatiskāka un nav tik viegli uh, atrast pareizo uh, ārstēšanas veidu. Šī direktīva ir ļoti nepieciešama, lai sakārtot šos jautājumus un arī mūsu dalība, kā parlamenta dalība, uh, um, cīņā par to, kādu aktu mēs pieņemsim, bija ļoti būtiska, jo mēs uh, jūtamies iesaistīti un mēs varam panākt labus risinājumus mūsu pilsoņiem. Un arī runājot par uh, šo regulu, par ko es esmu atbildīgs, tā arī ir ļoti svarīga, jo ir skaidrs, ka mums ir jābūt spēcīgākai agrīnās brīdināšanas sistēmai. Uh, Eh, un arī sadarbībai starp visām dalību valstīm ir jānosauc šie fenomeni un eh, jāsagatavo eh, augsne zinām vielu aizliekšanai visās Eiropas Savienības valstīs. Tā bija diezgan smaga cīņa ar visām uh, Eiropas dalību valstīm, tas man jāpasaka, bet uh, beigās es gribētu pateikties Maltas prezidentūrai, tomēr savus mērķus sasniedzām. Paldies arī jums! yeah, Jā, man bija liels prieks uh, uh uzzināt, kad jūsu abu uh, grūtais darbs atspoguļojās uh, uzklausīšanā pagājušajā nedēļā, un uh, jūs tiešām bijāt ļoti aktīvi strādājuši, un šis temats tiešām ir ļoti svarīgs, tāpēc vēlreiz paldies jums abiem. Mums uh, trūks daži mūsu ēnu referenti, un tā vienmēr ir problēma ar uh, um, ceturtdienas rītiem, bet, nu, tā ir. Ja neviens cits negrib izteikties, tad um, man atliek vienkārši pateikties Terēzai par viņas darbu pie šī dokumenta. 19. oktobrī būs uh, Lībē balsošana, un tas attiec arī uz Boniju kungu, un vēlreiz atvainojos, ka ēnu referenti nav visi klāt, bet vēlreiz paldies jums, Terēze. Labi, kolēģi, tad tagad. Uh, Es domāju, ka tagad mēs varam pāriet pie nākamā punkta. Vosa kungs uh, ir ceļā. I'm looking over at the, um, at the EPP. Raugos uh, Eiropas Tautas partijas darbinieku virzienā. He's not answering his phone at the... Viņš neatbild uz telefonu zvaniem šobrīd. Mēs pie tā strādājam. Es vienkārši nododu jums tālāk informāciju. Kolēģi, vēlreiz lūdzu jūs nedaudz paciesties, līdz ieradīsies Vosa kungs. Paldies par pacietību. Un tik līdz viņš ieradīsies, tad skatīsim nākamo darbkārtības punktu. Lai arī kas eh, notiktu, mēs eh, laicīgi pabeigsim. Paldies par pacietību. Vēl tikai viens punkts, un tad arī viss. <laughs> Sorry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

Kolēģi, mēs joprojām cenšamies sazināties ar Valsu kungu. Paldies par pacietību. Es jums nepārmetīšu, ja dosieties prom, bet vēlreiz paldies, ka paliek. Thanks.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 Mr. Mr. Voss has entered the... Voss kungs ir ieradies zālē. I can announce that... Ziņoju, ka Vossa kungs ir klāt. Un viņš šobrīd ieņem savu vietu. Thank you, Axel, for coming. Aksel, paldies, ka ieradies nedaudz ātrāk. Uh, Došu tev iespēju atvilkt elpu. Kolēģi, šī komitejas sanāksme tieši pirms balsojuma nebūtu nav ideāls laiks, un es pateicos visiem, kuri ir ieradušies, un pateicos visiem, kuri atrada iespēju būt šeit ceturtdienas rītā, ceturtdienā. Paldies Sakselam Bosam! Jo tu, es zinu, ka tu vienmēr esi tieši laikā, lai skatītu savu jautājumu. Kamēr tu atvelc elpu, es teikšu īsus ietodvārdus. Mēs runājam par Eiropas aģentūru sadarbībai e, kriminālo likumdošanas jomā, un ar to tiktu nomainīt pats eh, pati, eh, padomas lēmums. Lai varētu palielināt eiro just efektivitāti un saskaņotā darbība ar Lisabonas līgumu. Vosakungs, aicinu jūs izklāstīt savu ziņojumu projektu. Pirmais izklāsts bija jūlijā, ir saņemti 32 grozījumi, un tagad Voskungs varēs izteikties par grozījumiem. Balsojums ir paredzēts 12. Eh, oktobrī. Aksel, vārds tev. Paldies, Klauda, arī eh, pārējiem, kas gaidīja īpaši, kamēr es ierodos, sirsnīgs paldies komisijas regulas priekšlikums par Eirojust aģentūru jau 2013. gadā tika piedāvāts un kopš tā laika arī Lībe komitejā tiek skatīts. Nu, tā tad parlaments šo priekšlikumu ir var tikai kopumā novērtēt šo ziņojumu. Līdz ar to mūsu ziņojuma iesniegšana ir uh, bijusi saistīta ar padomas darbu un ziņojumu par Eiropas uh, prokuratūru. Gribu teikt paldies visiem ēnu referentiem, ka viņi piekrita šādai procedūrai. Tā nav parastā procedūra. Mēs varējām nogaidīt. Un tagad uh, mēģinam arī tādu kopēju ziņojumu pieņemt. Paldies par šo ļoti veiksmīgo sadarbību un sadarbību ievērojot šos atsevišķos punktus un arī procedūras jautājumus. 22. jūnijā ziņojums tika publicēts. 213 grozījumi tika iesniegti kopumā, un arī šeit gribu teikt paldies. Tie bija daļai ļoti konstruktīvi priekšlikumi. Tādēļ pat laban notiek sarunas par kompromisiem Rīt būs otrā tehniskā sēde. Balsojums, kā tu jau teici, paredzēts 12. oktobrī. Strīdīgākie jautājumi regulā par eiro just ir datu aizsardzība un attiecības kontakti starp eiro just un jauno izveidojumu Eiropas prokuratūru. Mēs runājam par datu aizsardzību, Arī manis paša grozījumi ir bijuši kopējā skaitā 87. Viedokļi bija ļoti atšķirīgi. Manā ziņojumā es runāju par pašu datu aizsardzības noteikumiem strādājot ar datiem, kas skar personas, arī administratīvie dati tiek iekļauti regulējumā 45.2001. Tie tiks iekļaut šajā dokumentā. Visi dati, kas skar personas, tiek vērtēti raugoties uz datu aizsardzības noteikumiem, un kā jau minēju, šī regula 45 slipsvīta 2001 ir nozīmīga. Tā ir spēkā attiecībā uz visām aģentūrām. Un EPO, e Eiropol un Eirojust kontekstā, kontekstā mēs redzam, ka situācija ir ļoti specifiska. Data aizsardzības um, noteikumi jāvērtē nedaudz savādāk nekā runājot par vispārējām aģentūrām. Mūsu sēdēs mēs varējām panākt ļoti būtisku progresu. Runājot par kompromisiem, jāsaka, mēs uh, regulāri apmainamies ar informāciju. Uh, Šeit minēšu Kornelijas Ernst ziņojumu pārstrādājot uh, regulu 45 līdz 2001. Runiet par datu aizsardzību Eiropas institūcijās. Kompromisus atbalstīšu tad, ja risinājumi nekavēs uh, uh, organizāciju darbu, institūciju darbu. Piemēram, ja eiro jūsu darbs tiek, tiks kavēts, tad es nedomāju, ka tas ir uh, progress. Policijas un tieslietu uh, orgānu sadarbība ir nepieciešama Eiropā, lai apkarotu noziedzību. Un Eirojust un Nacionālo iestāžu sadarbība jāveicina un to nevajadzētu kavēt, ieviešot pārmērīgu regulējumu. Tagad runājot par Eiropas prokuroru 235 un 41. pāns. Manā ziņojumā es runāju par kriminālu vajāšanas īstenošanu, tā jānotiek dalībvalstu līmenī, un Eiropas prokuratūra tikai ievērojot proporcionalitātes un subsidaritātes principus tiks veidot. Vēl mēģināju ļoti skaidri norādīt, kas starp Eirojust un EPPO ir paredzēta cieša sadarbība. Tā ir jābūt uh, vienlīdzīgai sadarbībai, un uh, organizācijas paliek katra par sevi patstāvīgas. Eirojusta darbojas uh, balstoties uz brīvprātības uh, principu, dalībvalsts meklē kontaktu un uh, lūdzu labāk izmeklēt uh, pārobežu uh, nodarījumus un Eiropas. Uh, prokuratūra savukārt var patstāvīgi darboties tās kompetences ietvaros, un tā ir šī atšķirība. Tādēļ es domāju, ka abām institūcijām jātiek stiprinātam un jāstrādā tā, ka nav vienas uh, pārāks un otrs pakļautas institūcijas principi. Katram ir sava uh, eksistences. Uh, pamatotība, ievērojot attiecīgos aptvērumus. Eiropas prokuratūras un Eirojust sadarbību skaidri jādefinē, lai novērstu pārklāšanos un nepārklāstas jomas. Tas pats ir attiecībā uz tām valstīm sakāms, kas nepiedalās EPPO. Ir 20 dalība valstis, kas piedalās EPPO un 8 nepiedalās. Par šīm astoņām runājot, mums ir nepieciešama ļoti skaidra sadalījuma princips, kā tiek veidot sadarbība. Tātad Eirojust un citas organizācijas šī sadarbības principi ir jāskaidro Eirojust būtu kompetence, ļoti patstāvīgi un atbalstītu EPPO, taču tā tas visdrīzāk nenotiks, jo EPPO ir veidots izmantojot citus principus. Kompromiss sarunās mēs varējām panākt progresu šajos punktos un vēl gribu teikt, ka Eirojusta izpildot savus uzdevumus, jau gadiem ilgi ir veiksmīgi strādājis un aizvien vairāk pieprasījumu saņem. Līdz ar to es domāju, ka šīs kompetences nevajadzētu ierobežot, bet tikai piemērot tam, kā Eiropas prokuratūra no vienas puses tiktu atbalstīta un no otras puses, kas paliktu vēl kā uzdevumu pāri. Es domāju, ka būtiskās kompetences krimināla vajošanas jomā to noteiks dalību valstis būs uh, uh, FFO, lai apkarotu krāpniecību un uh, uzraudzītu Eiropas Savienības finanšu izlietojumu. Tātad ar Eirojust un EPPO domāju, ka subsidaritātes principi arī kriminālu lietu jomā tiek pilnībā saglabāti. Paldies, priekšsēdētāj, kungs! Paldies, un tagad mēs varam pāriet pie sociāldemokrātu rēna referents. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Nu, šodien nav tik ļoti veiksmīgs uh, brīdis, lai diskutētu ceturtdien, ceturtdien no rīta. Un tūlīt pat būs arī uh, balsošana. Mēs balsosim par Eiropas prokuratūras izveidi. Līdz ar to es domāju, ka nu, tomēr ir veiksmīgs brīdis šodien šeit uh, diskutēt par eiro just tieši tagad. Uh, Es eh, gribētu atsaukties tikai uz eh, dažiem punktiem. Pirmais, eh, ja referents jau to pieminēja, tas ir jautājums par kompetences sadalījumu starp Eirojust un Eiropas prokuratūru. Domāju, ka tas ir centrālais jautājums. Un patiesi pilnībā viņu atbalstu. Jāraugās, lai nebūtu nepārklāšanās, ne nepārklātu jomu. Mēs zinām, ka prokuratūra sāks um, darbu 2020. gadā, un Eirojust līdz uh, šim laikam ir aktīvi jāstrādā arī apkarojot uh, noziegums, uh, kas skar finanses un Eiropas Savienības finanses. Un vēlāk jādomā par tām dalībvalstīm, kas nepiedalās padziļinātajā sadarbībā. Otrs punkts, par kuru runāja Aksels Foss Tas ir jautājums par datu aizsardzību. Es domāju, ka ir ļoti nozīmīgi, lai tehniskajās sarunās mēs varētu rast kādu risinājumu un lai viss komplekss kopumā par datu aizsardzību arī Eiropas Savienības institūcijās tiktu iekļauts. Tātad, nu, tas ir nozīmīgi. Vēl divi punkti, kuros man ir pāris jautājumu un pāris kritiskas piezīmes par to vēlos izteikt, ir sekojošie. Pirmkārt, atgādināšu, ka starp parlamentu un padomu 2012. gadā vienota nostāja par decentralizētām ES aģentūrām tika pieņemta. Man liekas, ka pie šīm vadlīnijām mums jāpieturas runāt arī par Eirojust reformu. Manuprāt, liederīgi ir tas, lai Eiropas līmenī uh, kur paredzētas šīs reformas, tiktu pārstāvēts tā, ka būtu divi kolēģi no komisijas un divi no Eirojustu. Kopumā runājot, man liekas, ka mums nevajadzētu pārāk dziļi kavēties Eirojust struktūras jautājumā, jo zinām, ka aģentūra ļoti labi strādā un Eirojust pārstāvjiem vajadzētu uzticēties tādā izpratnē, ka dažus jautājumus viņi paši var atrisināt. Mums nav viss jāzina līdz pilnīgi pēdējām detaļām, sīkākajām detaļām. Un noslēgumā nozīmīga, uh, nozīmīgs jautājums balsojums 12. Aksels Foss arī to pieminēja. Man liekas, ka uh, mēs vēl neesam tik tālu pavirzējušies sarunās par kompromisiem. Mums vēl kompromisi kopumā jāizskata vēlreizi. Daži vēl nemaz nav izskatīti. Nu, Es nedomāju, ka mēs varam saglabāt šo plānojumu. Un man gribētos, lai teksts būtu ļoti labs. Un tādēļ domāju, ka balsot nevajadzētu 12. mums vajadzētu vairāk laika, lai mēs varētu nodarboties ar detaļām. Es domāju, ka nu nekas jau tāds nenotiks, ja mēs nebalsosim 12. šis eh, dokumentu dosie. Pie tā strādājam jau zināmu laiku, un mums vajadzētu mierīgi izskatīt vēl visus atlikušos jautājumus. Paldies! Okay, um, and the out... Paldies, Alde, ēna referenti, ir Natālija Grīsbeka. Paldies, Klod, dargie kolēģi. Pāris vārdi par šo ziņojumu pasaulē, kur noziedznieki pilnīgi neņem vērā robežas un kur izmeklēšanai arī ir jāiet pārvalstu robežām. Es domāju, ka mūsu šodienas dosie par Eirojustu operatīvo efektivitāti ir nāk īstajā laikā. Vēlos pateikties Akselam Osam par ļoti pilnīgo ziņojumu, par lielo metodisko, precīzo saskaņošanas darbu kompromisu sagatavošanas laikā, ņemot vērā daudzos priekšlikumus. Tāpat es nezinu, iespējams pēc 12. datuma varbūt vēl būs diskusijas pār kompromisu sagatavošanu, ņemot vērā mūsu grupu jūtīgos punktus. Saldi grupa vārdā gribētu pasvītrot četri četrus būtiskākos elementus, kas lielos vilcienos atbilst mūsu iesniegtajiem grozījumiem. Pirmkārt, es vēlos apsveikt mērķi skaidrošanas jomā. Mēs šeit redzam uh, jurista pieskārienu, kas ir ārkārtīgi būtisks, lai precīzi definētu kompetences un ikvienu darbību perimetru, lai optimālā veidā varētu garantēt juridisko drošību. Šajā sakarā Alde grupa uzstāj uz to, ka jābūt skaidri precizētām attiecībām starp Eiroģistu un Eiropas prokuratūru, uh, sadarbību starp abām institūcijām un tīri tehniski tāds, kā tiks iesaistītas dalība valstis, kuras eh, ietilpst eirojus darbībā, bet ne Eiropas eh, prokuratūras darbā, vai tad, kad ir runa pār Eiropas Savienības finanšu intereses karošām lietām. Tas ir pirmais elements, kolēģis, tas nepārsteigs. Mūsu grupa ir vēlas šo aģentūru padarīt par viseiropeiskāko, visvairāk Eiropas Savienībā piesaistītu, un tāpēc mēs vēlamies stiprināt līgumos paredzētos iniciatīvas tiesības. Diemžēl šo priekšlikumu vairākums neatbalsta. Ir pāris dienas vēl, lai pie tā strādātu, jo mēs redzam gan mūsu komitejā, gan citās, ka nereti mums pēc diviem, trim, četriem gadiem ir jākoriģē tie noteikumi, kur izstrāde ir prasījusi arī 2, 3, 4 gadus, bet kur ir novecojuši, un mēs aptveram, ka mums ir vajadzīgs vairāk eiropeisku instrumentu, un lai no tā izvairītos, manuprāt, mums ir jārīkojas ar maksimāli eiropeisku pieeju. Tālāk, un tas ir eh, būtisks jautājums, ka tas attiecas uz personas datu apstrādē Eirojustā. Šeit ir runa par Rīgu 45209 tā ir spēkā, un pat, ja tā ir jātiek pārskatītai, tiek noteikts vienots personas data aizsardzības režīms visām institūcijām, kuru vajadzētu īstenot, lai mēs nepieļautu eh, tādu no gabaliņiem kopā saliktu tekstu, kurā ik viens darbotos savu nelielu lauciņu ietvaros un kas visu šo uh, galaktiku nepadarīt pārāk sarežģītu. Un ceturtkārt, mūsu grupa ļoti jūtīgi izturs pret gan komisijas, gan Excelos mērķi uzlabot tiesiskās sadarbības stempus Eiropā un aģentūras efektivitāti. Šajā sakarā ir divi elementi. Mēs iesniedzam grozījumus un atbalstām Eirojus struktūras skaidrojumu kur tiktu nošķirta kompetentā kolēģija operatīvajām darbībām un izpildu kolēģija visam, kas attiec uz administratīvo pārvaldību. Lūk, šie ir tie četri elementi, kurus gribu izklāstīt. Paldies priekšsēdētāji un paldies Akselam Vosam par lielisko sadarbību. Un mēs gaidām diskusiju turpinājumu. Šajā sakarā paldies Natālija. Pēdējais runātājs Eva Žulī, un tad atkal došu vārdu referentam. Paldies, Klod. Paldies Akselam Bosam par lielisko darbu. Pie šī dosie var pietikt, piekrist pāriem ēnu referendiem, sakot, ka arī mana grupa vēlas, lai šī institūcija tiktu izveidota maksimāli drīz, bet 12. datums varētu būt vēl pārāk ātri, jo šī, šeit ir runa par svarīgu institūciju, un mums vēl ir jāveic korekcijas sa, at, visā, kas attiec uz sadarbību starp Eirojustu un Eiropas uh, prokuratūru. Mana grupa piekrīt tam, ka Eiropas prokuratūrai ir jābūt pilnībā informētai pār tām Eirojust lietām, kas uz to var attiekties. Un tas notiktu caur balsojumu Eirojustā tad, kad ir runa par šādiem lēmumiem. Šī sadarbība starp abām institūcijai e, ir jāveic patiesā un reālā veidā, un to nedrīkst balstīt tikai uz dalību valstu labo gribu, lai vērstos uh, Eiropas prokuratūrā tās darbības sākumā, un es domāju, ka padarīt obligātu, obligātu e, Eiropas prokuratūras informēšanu Eirojust puses ir ļoti svarīgi. Tas ir jāiekļaut tekstā, un to nedrīkst atstāt tikai e, labās gribas izpausmēm. Tālāk. Mēs atbalstām datu aizsardzības režīmu un to, ka ir jāizmanto esošais režīms, ir jābūt vienotam režīmam, mēs nedrīkstam izgudrot īpašu režīmu Eirojustam. Šķiet, ka par to ir plaša vienošanās. To arī norādīja citādi referentē, skaitā Natālija Grīsbeka. Paldies, Evā, un Laura, ļoti īsi. Paldies, priekšsādētāji. Gribētu pateikties referentam Akselam Fosam par lieliski paveikto darbu, kas attiec uz mūsu grozījumiem. Mēs vēlējāmies nodrošināt lielāku caurskatāmību un Eiropas parlamenta iesaisti, veidojot aģentūras pārvaldību saskaņā ar jaunākiem noteikumiem, kas ir pieņemti attiecībā uz citām aģentūrām, kas nesen ir mainījušies. Uh, un arī eh, padomas parlamenta un komisijas paziņojums ir par komisijām, par, es atmanos par aģentūrām, un to mēs arī gribējām ņemt vērā. Tātad, ka tiek nodrošināta neatkarīga atlases procedūra, kandidātiem arī ir jāuzstājas Lība komitejā, uh, un Libe komiteja ir jāsniedz atzinums, kas dalību valstīm ir jāņem vērā, izvēlētos priekšsādātājus. Mēs vēlamies nodrošināt Eirojust un citu vienību labu sadarbību, jāņem vērā arī Eiropas prokuratūras īpašā uh, specifika un arī datu aizsardzības regulējums ir jāveido saskaņā ar vispārējo datu aizsardzības regulu, jo īpaši uh, runājot par eh, noteikumiem, kas attiec uz aģentūrām. Es gribētu pateikties referentam par izrādīto elastību. Viņš arī pieņēma, ka eh, ir norāde uz 45.2001 eh, un tās sarunas, kas tagad notiek par regulas pārskatīšanu, cerams, Rīgas beigsies. Daudz, kas jau ir sasniegts, lai panāktu kompromisus, kas ir arī mums pieņemami. Uh, bet vēl ir daži punkti, kas jānoskaidro. Es apliecinu mūsu gatavību sekot uh, referenta pieejai, kura mērķis ir uh, skaidri nošķirt operatīvās īpašības un administratīvo jomu. Un tomēr pārāk liela vienkāršošana varētu būt arī bīstama, un tas varētu radīt uh, Uh, nedrošību aģentūras vadībā. Mēs uzskatām, ka ir svarīgi skaidri noteikt, kādi būs uzdevumi, par kuriem būs atbildīga kolēģija. Tātad varu tikai uh, teikt, ka esam gatavi kompromisiem un novēlēt uh, referentam labu darbu. Paldies, Laura! Liels paldies! Tagad atkal referentam vārds. Paldies deputātiem par kvalitatīvo ieguldījumu. Es nezinu, vai uh, ir arī citas komitejas, kas vēl tik īsi pirms uh, balsojuma tiekas un uh, tik disciplinēti strādās. Es uh, atcaucos arī uz Silvijas Ivonas Kaufmanas uh, komentāru, to, ka mēs ļoti labi strādājam. Uh, bet mums ir jānotur šīs sanāksmes, lai ievērot mūsu laika grafiku un jātiekas pirms balsoņa aksā. Mums tagad droši vien nebūs laika padziļināt atbildēt uz visiem punktiem, bet varbūt īsi jūsu viedokli par eh, to, vai var balsot nākamnedēļ, varbūt uz to varat reaģēt. Tas būtu noderīgi, lūdzu. Es gribētu pievienoties eh, priekšsēdētāja pateicības vārdiem un eh, referentiem, un arī es tieši tāpat domāju. Par atsevišķiem punktiem runājot un par atlikšanu, es esmu, principā, teiksim, man, man nostāja tāda diezgan atklāta. Man liekas, ka mums vajadzētu kvalitatīvāk strādāt, nevis uz ātrumu liekt uzsvaru, un vajadzētu virzīties tajā pašā laikā arī uz priekšu. Nu, varbūt, ka mēs vēlreiz parunāsim par perspektīvu, kas vispār ir iespējams, jo arī no prezidentūras bija domāti uh, pasākumi un tālāk soļi. Līdz ar to, nu, cik tā tas ir elastīgi jāparaugās uz to. Un priekšsēdētājiem ļauš, um, sniegšu šo informāciju, konsultējoties arī ar ēnu referentiem, cik tālu tas ir iespējams uh, attiecībā uz atlikšanu. Par pāris punktiem runājot, datu aizsardzība ir ļoti nozīmīga. Mēs uh, jau teicām, ka nu vai nu mēs kaut ko paši uh, izstrādāsim, vai arī orientēsimies izmantojot šo jauno pārstrādāto direktīvu 45 līdz 2001. Tā ietver arī policijas un tieslieties ar sadarbības pamatprincipus. Mans priekšlikums bija tāds, ka Eiropola tiktu attiecīgi piemērots tas, kas ir Eiropol dokumentos ietverts, to varētu attiecināt arī uz Eirojust. Bet taču, ja mēs varam rast tādu saprātīgu skaidru ceļu datu aizsardzības jomā, tad varam izmantot arī šos citus priekšlikumus. Pavisam īsi par iniciatīvas tiesībām. Eirojust. Nu, no līdz ar to mēs izmainītu Eirojust darbības principu, jo eiro just pat labam strādā izmantojot brīvprātības principu. Tātad dalība valstis brīvprātīgi sadarbojas un lūdza veikt izmeklēšanas pārobežu kontekstā. Ja mēs sakam, ka būs atsevišķa iniciatīvu tiesību, tad nu, psiholoģiski dalība valstis drīzāk mazāk vēlēsies iesaistīt Eiropas līmeni, labāk izmantot sadarbību, jo viņi varētu domāt, nu jā, tad šī kompetence mums tiek atņemta. Tātad es esmu nedaudz atturīgs attiecībā uz eirojusta dabu, kas šādi arī strādā, un eirojusta darbības rādītāji paliek aizvien labāk, un dalība valsts to brīvprātīgi akceptē. Nu, to nevajadzētu mainīt. Nu, šādas ir tās manas domas. Visādi citādi tiešām paldies ka mēģinājām cik skaidri, tik, cik skaidri vien iespējams runāt par šīm struktūrām, ne tikai Eirojust, bet arī sadarbības starp kolēģiju un jā, e, izpildu valdi un tās dalībvalsts, kas piedalās EPPO projektā un tās, kas te piedalās par Eiropolu un uh, Eirojust atbalstu kopumā. Bet, nu, galu galā es domāju, ka rezultāts ir veiksmīgs. Lielas paldies, Aksel! Par uh, laiku, jā, paldies, protams, kā atbildība ir priekšādātājiem. Uh, šķiet, ka tā tāda moda šobrīd, bet es labprāt to izdarīšu, jā. Tehniskā sanāksme darbiniekiem būs rīt, un tad varbūt, ka var apspriest, kādas ir šīs iespējas, jo mums ir šonedēļ jāsastāv darba grafiks un laika, tātad uh, darba kārtība nākamajai nedēļai. Bet paskatīsimies rīt kā tas ir iespējams, lai varētu likt galveno uzsvaru uz dokumentu kvalitāti, un kā kolēģi jau teica šodien, uh, tas tiešām ir uh, būtiski, lai būtu kvalitatīvs ziņojums, bet uh, bija jau debatas un paraudzīsimies, kas notieks rītdienas darbinieku sanāksmē un kāds ir mūsu iespējas. Un es arī iesaistīšos lēmumu pieņemšanā. Paldies, Aksel! Liels paldies, kolēģi, par dalību un disciplīnu. Es to tiešām augstu novērtēju. Ar to arī eh, sēde ir noslēgta. Nākamā sanāksme būs 11. oktobrī. Lielas paldies!